Mesdames et messieurs, la séance est donc reprise et le procès-verbal de la séance d'hier. Dāmas un kungi, atsāksim darba sesiju. Vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams. Gribēju jautāt, vai kādam par to ir komentāri. Ja nē, tad uzskatām, ka protokols.